Tātad ir nepieciešams vairākums, kas būtu 376 deputāti. Saskaņā ar mūsu reglamentu, lai sasniegtu nepieciešamās divas trešdaļas vairākuma, tiks skaitīts tikai tās balsis, kas būs par un pret. Atcerieties, ka ekrānā redzamais iekļaus arī tos, kuri atturas, bet skaitīs tikai tās balsis vairākumu noteikšanai, kur būs balsojums ar plus vai mīnus, tātad par vai pret. Saskaņā ar 180. pantu. Politiskām grupas ir eh, prasījušas aizklātu balsojumu. Kolēģi, vai varam ķerties pie balsošanas? Lai Gutko kungs. Uh, <clears throat> Priekšsēdētāji kungs, saskaņā ar 184. pāntu reglamentā mēs uzskatām, ka netiek ievērots to deputātu tiesības, kur vēlas atturēties. Vakar izsūtītajā paziņojumā tika norādīts, ka atturēšanās balsis netiek skaitītas. Es iebilstu. 21. pants neatbilst vēlēšanu tiesībām tie deputāti, kas balso atturoties, eh, viņu balsis ir tikpat daudz vērtas, cik tie, kas balso pār vai pret. Tā ir pie, eh, pieņemta prakse, ka visas balsis ir jāņem vērā. Priekšsēdētāji kungs aicinu ievērot parlamentāro demokrātiju un ņemt vērā arī atturēšanās balsis, lai noteiktu to, vai ir sasniegtas divas trešdaļas. Černiecka kungam netika atļauts aizstāvēt sevi plenārsēdē, tas ir ļoti saudabīgi, un tagad netiek arī skaitīts atturēšanās balsis, kas arī ir ļoti neierasti, tas vēl būtu maigi teikts. Per quanto riguarda Kas attiecas uz um, reglamenta noteikumu interpretāciju? Šī ir pirmā reize, kad mēs balsojam saskaņā ar 21. pāntu mūsu reglamentā. Un jums ir jāceras, kāda ir vispārīgā interpretācija balsojumiem līdzīgos jautājumos. Tad, kad ir runa, piemēram, par vicepriekšsēdētāju ievēlēšanu vai kvestoru ievēlēšanu, arī tad atturošanas balsis netiek skaitītas. Tāpat kā eh, balsojot par kāda teksta pieņemšanu, 187. pāns nosaka, ka skaita tikai tās balsis, kur tiek balsots par vai pret, ja vien līgums neprasa īpašu vairākuma veidu. Līdz ar to Mana izpratne ir tāda, ka mums ir jāinterpretē visus reglamenta pāntus, kas attiecas uz personu iecelšanu parlamenta amatos šādā veidā, kā es to jums izklāstīju. Līdz ar to apstiprinu vēlreiz, ka skaitīsim tikai eh, balsis par vai pret Korbinkungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsarētāji! Es biju referents, kurš ieviesa šo noteikumu pirms daudziem gadiem reglamentā. Tas nekad nav ticis izmantots, un varu apliecināt, ka jūsu interpretācija ir tieši tāda, kāda mēs to plānojām. Bene, possiamo passare. Labi, tad ķeramies pie balsošanas. Aizklāts balsojums, kā jau es norādīju, un mums nepieciešams divu trešdaļu vairākums no balsīm, kas ir nodotas, un priekš tā mēs skaitīsim tikai par vai pret balsojumu. Sākam balsot!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 Ejam tālāk. Hubneres Silva Pereiras ziņojums par Eiropas parlamentu sastāvu. 3-1 personāla balsojums sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts personāla balsojumā sākam balsot. Nē, es atvainojos, ka priekšsēdēs tas atkrīt. Ceturtais pāns, pirmais punkts, piektais grozījums, CPD, 18 CPD un tā tālāk. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais pants, sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais apsvērums 16D un 26D personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Priekšlikums lēmumu pieņemšanai par Lūdzu, paceliet rokas balsojot. Tātad balsojam vēlreiz, kurš ir par lēmumu pieņemšanu, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt, labi pārbaudam. Sākam balsot priekšlikumam lēmumu pieņemšanai. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad priekšlikums rezolūcijai. Pirmais punkts. Breso kundze. Grācie. E, eh, lejā. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs izraisījāt apjukumu. Jūs nesakat mums, kas notiek, un cilvēki nesaprot, par ko īsti jābalso. Tāda ir situācija. Jums vajadzētu labāk izskaidrot, ko mēs darām, par ko balsojam. Breso kundze, atbild priekšsarētājs. Lūdzu, uzklausiet mani, un tad es jums varēšu atbildēt. Komentāri no zāles bez mikrofona. Jā, paldies priekšsarētāji. Jūs neizskaidrojāt ka 4.2 un 4.3 šie grozījumi atkrīt. Jūs to neteicāt, līdz ar to mēs sapratām, ka mēs balsojam par to, nevis par piekto pāntu. Jūs nepateicāt, ka tie atkrīt. Jūs to nepateicāt, tāpēc mēs nesapratām. Jūsu balsojumu sarakstam būtu jābūt izveidotam pilnīgi skaidri, kur būtu norādīts, ka ja mēs pieņemam 4-1, tad pārējie 2-4-2, 4-3 atkrīt. Tas ir atzīmēts manā sarakstā, un tam būtu jābūt atzīmētam arī jūsu sarakstos. Es izteicos skaidri, sakot, ka ir balsojums par priekšlikumu lēmumam. Es runāju itāļu valodā, tā ir jūsu dzimtā valoda, eh, un jums vajadzētu arī saprast mani, kad es tajā runāju. Kārver kungs. Paldies priekšsarētāji. Varbūt varam vienkāršāk to atrisināt. Vēlreiz atkārtot balsojumu par lēmumu pieņemšanas priekšlikumu. Mēs jau to tikko izdarījām. Un tagad pārējām pie priekšlikuma rezolūcijai. Gotjērī kungs, priekšsēdētāji kungs, piektais pāns, par kuru balsojam uzreiz pēc 4-1 pieņemšanas, par to jau nobalsojām, bet daudzi no mums nobalsoja pretēji balsošanas sarakstam, jo mēs nesapratām, ka balsojums notiek par piekto pānu. Pat uz ekrāna tika rādīts kaut kas pilnīgi cits. Tāpēc mēs vienkārši lūdzam atkārtot balsojumu. Tātad vienkārši atkārtot balsojumu par piekto pāntu un tad turpināt tālāk. Jo gan es, gan daudzi citi kolēģi nobalsoja tā, kā bija paredzēts iepriekšējā tekstā. Es īsti nesaprotu, par ko jūs aplaudējat, saka priekšsēdētājs. Es ļoti skaidri teicu, par kuru grozījumu notiek balsojums. Said... Uz ekrāna bija redzams, kas atkrīt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 Es pats sēžot e, neredzu, kas uz ekrāna ir attēlots. Acīm redzot, tur ir bijusi kļūda. Līdz ar to atkārtojam balsojumu vēlreiz. Sāksim ar piekto pantu. Piektais pants, sākotnējais teksts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad varam iet tālāk. Trešais apsvērums 16D un 26D personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. atkrīt, tāpēc tagad balsojam par priešlikumu lēmumam. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ejam tālāk. Priešlikums rezolūcijai. Labi, pārbaudām vēlreiz balsojumu par priešlikumu lēmumam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ejam pie rezolūcijas priekšlikuma. Pirmais punkts, sākotnēs teksts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Sākotnēs teksts trešajā punktā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais punkts Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums divās daļās. Nē, 15. atkrīt, saka priekšsēdētājs. 41. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. 35. par, pret, atturas. Noraidīts. 22. par, pret, atturas. Noraidīts. Pārbaudām. Labi, pārbaudām 22. grozījumu. Sākam balsot. C'è un problema tecnico che non dipende da me. Tehniska problēma. Nē, esmu vainīgs, saka priekšsēdētājs. Pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt, tāpēc tālāk otrais grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 23. un 36. personāla balsojumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 24D, 42D personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas, Pārbaudam elektroniski 25. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudam arī šo sesto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums C. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Pēc, tad, pēc C apsvēruma astotais grozījums personāla balsojums. Balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums F sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pēc apsvēruma F devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 10, 11 atkrīt. 19D personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 atkrīt. 31. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. D. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 21D un 34D. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14D grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam abus referentus. Ejam tālāk pie Gonzālesa Ponsa ziņojuma. Pamatnolīguma par Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas attiecībām pārskatīšana. Otrais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 18. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais punkts. Par pret atturas pieņemts. Trešais eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4D. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais punkts, piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējs teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sākotnējais teksts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sākotnējais teksts. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts Pieņemts. 11. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējs teiks divās daļās, abas personāla balsojumā. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. punkts, 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 10. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 1. grozījums. Nē, tomēr 13. Personāla balsojums par 13. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums F, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums H, 15, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums I, 17 grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums J sākotnējais teksts, kurš par pret atturas. Pārbaudīsim. Apsvērums J. Beidzam balsot. Pieņemts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Gonzales Ponskungu. Liebe kolēģi, liebe kolēģinen. Godātie kolēģi, balsojam par korāo ziņojumu. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Es dalībvalstu minoritāšu aizsardzība un nediskriminēšana. Viens balsojums. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tālāk. Šrilankas, Trinidadas un Tobago un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu sarakstā. Vai komisārs kundze vēlas izteikties? Lūdzu, Jurovs kundze. Madam President. Priekšsēdētājs kundzei, kodāmie deputāti, mēs visi uzskatām, ka ir jācīnās pret naudas atmaskāšanu un uh, terorismu finansēšanu. Parlaments jo īpaši ir uh, cīnījies, mēģinot modernizēt um, naudas atmaskāšanas aizliekšanas direktīvu, lai mēs varētu uzlabot juridisko ietveru šajā jomā. Deleģētais akts, par kuru jūs uh, tagad balsosiet, attiecas uz Tunisiju, kas uh, ir mm, atzīta un cieša partnera Eiropas Savienībai. Es vēlētos uzsvērt, ka šis akts nekādā veidā uh, neietekmēs Eiropas Savienības un Tunisijas finanšu vai kādas citas saistības. Mēs atzīstam, kādu progresu Tunisija ir panākusi pēdējās nedēļās. Komisija turpinās sniegt atbalstu Tunisijai, lai tā varētu izpildīt rīcības plānu par kuru uh, Tunisija ir vienojusies ar uh, finanšu darba grupu. Uh, pagājušā gada decembrī. Mēs esam gatavi turpināt kontaktēties ar Tunisijas partneriem. Tāpat arī kunis, tu, komisija ir gatava sniegt atbalstu Tunisijai, lai tā varētu veikt eh, pēc iespējas ātrāk visas vajadzīgās pārmaiņas. Tiklīdz mēs redzēsim progresu, mēs uzsāksim procesu, lai Tunisija varētu tikt izņemta no šī saraksta un vēlāk arī no Eiropas Savienības saraksta. Esmu pārliecināta, ka šī procesa beigās Tunisija būs kā paraugs pārējām valstīm. Es apsveicu Tunisijas centienus un sasniegumus. Tāpat arī es vēlētos apstiprināt, kā komisija strādā pie sistēmiskā risinājuma rašanas, lai Eiropai būtu pašai sava autonoma analīze, kā arī saraksts ar augsta riska valstīm. Tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu labāk aizsargāt Eiropas Savienību un tās pilsoņus. Paldies! Sirsnīgs paldies, komisāras kundzei. Tagad eh, mēs varam sākt balsošanu. Es vēlētos jums atgādināt, ka. Jā? Madame Berger. Berger kundze. Vai jūs vēlaties izteikties par reglamentu? Lūdzu, um, miniet arī, par kuru reglamenta pāntu jūs runāsiet. Priekšsēdētājs kundze, es esmu šī bilduma autore, un komisāra tikko izteicās. Es vēlējos tikai norādīt kolēģiem, ka komisāra nav neko papildinājusi. Uh, Lībe un Ekonu komitejām bija kopīga sanāksme, un mēs runājām par to arī pirmdienas vakarā. Es vēlētos norādīt, ka Jūs, mēs, jūs nevarat atsākt debates, eh, saka priekšsādātāja. Priekšsādātāja, mums vajadzētu balsot, un tāpat arī es vēlētos norādīt, ka ir vajadzīgs Eiropas parlamenta deputātu vairākums. Sāksim balsot, kurš par? Pret? Šķiet, ka nav pieņemts, bet. Es, protams, ļaušu to elektroniski pārbaudīt. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Es sind 300... 357 balsis pār. Tas nozīmē, ka nav uh, pieņemts, uh, tāpēc, ka būtu vajadzīgas 376 balsis par. Tagad balsosim par uh, ziņojumu par nulles toleranci pret sieviešu un dzimumorganu kropļošanu. Lūdzu, izturēties mierīgāk zālē. Ceturtais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par? pret, atturas, pieņemta. Tagad balsosim par 13. punktu trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad eh, balsosim par sākotnējo tekstu arī ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad uh, balsosim par sākotnējo tekstu divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta Pieņemta. Tagad balsosim par visu tekstu. Par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to balsošana ir noslēgusies. Kolēģi, lūdzu, ejiet ārā no zāles, dariet to ātrāk un klusāk. Līzes kungs, eh, Gijoms kundze, lūdzu, ejiet prom.